Diena saskaņā ar kārtības roļa 74. Eh, ar eh, pāntu tiks parakstīti desmit likumdošanas akti. Šīs sēdes protokolā tie tiks arī publicēti. Un tagad pie darba kārtības, tātad vai mainīšanas vai pieņemšanas.